Tas nekas, referents ir ar mums šeit un varēs sākt šo lietu. Tātad tas ir jautājums ziņojums no mūsu kolēģa Daivida Mārtina par uh, Eiropas parlamenta reglamenta pielāgošanu Lisabonas līgumam. Un tagad es uh, gribētu dot vārdu uh, Davidam Mārtina kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, paldies par jūsu toleranci, iecietību un arī jūsu klātbūtni. Kad es eh, sākotnēji sāku 84. gadā eh, kandidēt uz Eiropas parlamentu, tad es pamanīju,